no darba kārtības. Nu, līdz ar to būsim pieņēmuši šīs nedēļas darba kārtību. Un tagad eh, sāksim debates par pirmo darba kārtības punktu. Ziņojumu ir sagatavojis Lara Komija, un tas ir veltīts Eiropas līmeņa standartizācijai. Pirmai uh, vārds referentei, lūdzu. Grazie, prezidente, kari kolēģi. Finalmente... Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Pat labam mēs eh, noslēdzam šīs debats un esam gatavi tam, ka tiks pieņemt ļoti svarīgi regula. Es personīgi esmu gandarīta par īstenoto darbu, ko īstenoja ēnu referenti un visi citi, kas eh, iesaistījās darbā, tā skaitā no komisijas un padomas. Mēs esam sasnieguši ļoti labo rezultātu. Mēs arī esam apstiprinājuši vienu no svarīgākiem jautājumiem saistībā ar iekšējo tirgu. Gada laikā mēs esam panākuši uh, pirmo lasījumu likumdošanas procedūrā. Jāsaka, esam atklāti, tās tiešām ir sekmes Eiropas parlamentā. Mēs esam snieguši īstenu ieguldījumu regulas galīgā teksta variantā. Uh, Es domāju, ka parlaments līdz ar to ir stiprinājis savu nostāju un tā ir spēcīga institūcija. Mēs tiešām pārstāvām Eiropas pilsoņus. Nākotnē tas mums tikai nāks par labu. Es gribētu uzsvērt dažus specifiskus aspektus saistībā ar šo regulu. Es pastāstīšu, kas ir svarīgi šajās izmaiņās. Pirmkārt, Kolēģi, ja neviens eh, neklausās eh, mūsu referentē, nu varbūt jūs negribat piedalīties eh, šajās debatēs, tad lūdzu dodieties no zāles ārā, bet dariet to klusītēm. Komikums, lūdzu, vienu mirkliet pagaidiet. Sehr, Frau Kollegin. Lūdzu. Ringrazio, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Turpinam. Referenti. Īsumā es gribētu uzsvērt dažus regulas specifiskos aspektus. Tie manā skatījumā uzsver šo izmaiņu nozīmi. Īstenot šos jaunos piedāvājumus, sistēma balsīsies uz konsolidātiem principiem - brīvprātīgi, privāta, eh, nacionālo delegāciju eh, iesaistes izmantošana. Un mūsu nodoms nebija pilnīgi izbojāt sistēmu, kas eh, darbojas diezgan labi, bet mēs tomēr gribējām piedāvāt dažas izmaiņas, lai padarītu šo sistēmu demokrātiskāku un konkurētspējīgāku Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī. Mēs arī esam panākuši efektīvāku valsts iesaistīto pušu līdzdalību un eh, citu cilvēku, kurus šī lieta interesē, iesaisti valsts līmenī. Tas ir ļoti svarīgi, jo šeit ir runa par demokrātiju. Un tas ļauj visiem iesaistīties piekļuvu standartiem, tirgumu, no valsts iestāžu puses un vienkāršo iedzīvotāju puses. Katrā ziņā šajā, šeit tagad ir skaidrība. Uh, Un ir paredzēta paziņojuma sistēma, kas ļauj iesaistītām pusēm reģistrēties un automātiski tikt informētiem par progresu. Te var eh, līdzdarboties eh, uzņēmumi un valsts iestāžu pārstāvi. Mums ir arī jāiesaista eh, valsts iestādes administratīvā likumdošanas procesā vispārīgākā nozīmē. Bet specifiski runāt mums jārunā par mazēvidējiem uzņēmējiem, jāpadara to visu vienkāršāka. To mēs tiešām aicinām iekļaut regulā pārpārnacionāla līmenī. Mazie un vidēji uzņēmumi, tā kā to tie nav lieli un viņu specifisko problēmu dēļ, Viņiem ir grūtāk tikt iesaistītiem sistēmā. Nu, tomēr tie ir mūsu Eiropas ekonomikas stūrakmens. Neaizmirsīsim par to. Mums jāturpina rūpēties par to, lai šie uzņēmumi tiktu pārstāvēti un jābūt ir kustībai no lejas uz augšu. Mums ir jānodrošina labā koordinācija pašreizamajā sistēmā starp dažādiem iesaistītiem līmeņiem - nacionālais līmenis, Eiropas līmenis. Un tas labāk ir jāsasaist ar starptautisko sistēmu. Tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem. Tāpēc ir būtiski svarīgi, lai Eiropas Savienība veicinātu savus standartus. Tā, lai mūsu standarti kļūtu par universāliem, mēs jau esam sākuši būtisku dialogu ar ASV. Mēs esam nosūtījuši IMCO komitejas misiju uz Vašingtonu, lai tātad sāktas sarunas Parlaments ir norādījis padomas īstenošanas aktus, runājot par IKT. Jo Tādā veidā komisijai būtu vēl viens papildus lokus un viss sistēma būtu pārāk sarežģīta. Bet eh, parlaments eh, apspriežu stādījā ir izdarījis savu darbu, pirms komisija izšķiras, eh, kuru aspektu stiprināt. Var sakot, es uzskatu, ka parlaments ir eh, veids, ir vienkāršojis visu sistēmu un arī padarījis to caurskatāmīgu, caurskatāmāku. Eh, komisijai tagad ir jāpublicē to standartu saraksts, kas ir pakļauta oficiālai procedūrai. Es negribu te sīki par visu stāstīt pārāk tehniskās detaļās, ja šī lieta ir pārāk sarežģīta. Un Un tāpēc es labāk atstāšu laiku debatē vēlākā periodā. Paldies. Paldies, komikundze. Turpin priekšsēdētāji. Komisārai Dīgas kundze lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, vispirms gribu apsveikt referentu Lāru Komiju un iekšējā tirgus un uh, patērētāju aizsardzības komitejas locekļus, jo īpaši priekšsēdētāju Malkam Hābaru par viņu lieliski paveikto darbu. Jūs visi zināt, ka standartizācija ir viens no instrumentiem, kas atbalsta Eiropas ekonomiku, sadarbības starp standartiem, standartizācijas organizācijām un valsts iestādēm patērētēm, izveidojot standarts, ir ļoti svarīgi, lai panāktu Eiropas lielāku sasniegumu iekšē tirgu. Standartiem ir nozīmīga loma veicinot Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Standarti Eh, nodrošina piekļuvu šodienas globalizētiem tirgiem un arī interoperabilitāte. Tā ir vitāli svarīga konkurētspējai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādai. Maziem vidējiem uzņēmiem standārti ir pamata instruments, lai ļautu saglabāt eh, patērētāju interesi standārtu izmantošanu paver eh, tirgus un nodrošina labu kvalitātu patērētēm. Tieši šī, šo apsvērumu dēļ, cik svarīgi šie standarti, standartizācija ir jāpielāgojas jaunajām izmaiņām - globalizācijai, e, globalizētai ekonomikai, tehnoloģiju konverģencei, patērētāju aizsardzībai un eh, vecāku gājumu un eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām piekļuvas nodrošināšanai. Komisija 2011. gadā jūnijā pieņēma standartizācijas pakotni un esmu priecīgi par to, ka Eiropas parlaments tagad runā par šīs pakotnes pēdējā, pēdējā sastāvdaļas pieņemšanu par Eiropas standartizācijas tiešisko regulējumu. Te ir trīs aspekti, kas tiek risināti pirmkārt standartizācijas ātrumu risināšanu. Eiropas standartizācijas organizācijām tagad ir jāveido standarti, kas pateicoties eh, likumdošanas eh, pasākumiem <clears throat> tiks atbalstīti arī ar finanšu procedūru finansēm. Otkārt, standartu iekļautšana. Līdz šim ieinteresētās puses netika pietiekoši iesaistītas procesā. Uh, Šī regula ir paredzējusi labāk iekļaut mazos vidies uzņēmumus un arī um, sabiedrības pārstāvis gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Trešais um, grozījums ir saistīts ar valsts iepirkumu. Jūs zināt, ka daudz informācijas komunikācijas tehnoloģijas standarti, kas nodrošina interoperabilitāti, nav izstrādāti Eiropas standartizācijas organizācijā, bet gan no globālo fórumu organizāciju puses. Un šīs specifikācijas nesadara ar mūsu mm, rādītājiem, kas tiek izsludināti konkursu procedūrās. Un tagad ir paredzēts izmantot IKT tehniskās specifikācijas valsts iepirkumos, kas atbilst uh, pasaules tirzniecības organizācijas principiem standartizācijas procesam. Te ir paredzēta arī iespēja savienībā lietot uh, sektoru pakalpojumu standartizāciju, harmonizējot pakalpojumu sektoru komisiju, tāpat kā daudzi deputāti pauž nožēlu par to, ka pārdome uh, vēlas uzspiest komitoloģijas procedūru attiecībā uz tiem mandātiem, kas mūsu skatījumā ir nepamantot un padarīt šo sistēmu sarežģītu, prasot daudz laika. Tāpēc mēs izmantosim pilnā mērā pārskatīšanas klauzulu, ko ierosināja parlaments, lai komitoloģijas procedūras skatījumā izstrādāt jauns priekšlikums divu gadu laikā. Lai arī vairums galveno elementu pamatu priekšlikumā tika pieņemti kompromisa <clears throat> labad, komisija ir gatava pieņemt tekstu tādu, par kur vienojusies padomu ir paturēts. Paldies. Grazie, komisārio. Paldies, komisārs kundzei. Un tagad aicināšu izteikties Gerek kungu, kas pārstāv Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komiteju. Godātā priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, dāmas un kungi. Standarta prasības ir ārkārtīgi svarīgas, ja mēs skatāmies no taupības un ekonomikas attīstības, tāpat arī patērētāju aizsardzības viedokļu. Tehnoloģijas attīstās straujāk nekā mēs izstrādājam standarts, līdz ar to var rasties dažādi konflikti tirgū. Un tādēļ mums ir nepieciešama efektīva standarta izveidošanas sistēma, kas būtu arī pietiekama ātra. Domājams, ka tā padarītu mūsu tirgus civilizētākus, uzlabotu sadarba spēju un konkurēt spēju. Tādēļ mums ir jātiek vaļā no pastāvošajām barjerām standartizācijā, barjerām, kas attiec gan uz precēm, gan uz pakalpojumiem. Ir nepieciešama harmonizācija. Standartizācijai jābūt tādai, kas iekļauj dalību valstu standartu veidojušās organizācijas. Komisijas priekšlikumā, diemžēl, tās netiek pietiekami novērtētas ir nepieciešami labāki sadarbības mehānismi starp Eiropas Savienības standartu organizāciju un dalību valstu standartu organizācijām. Paldies Gireka kungam! Politisko grupu pārstāvji. Pirmais būs Andrēs Švāps, kas pārstāv Tautas partiju. Četras minūtes lūdzu. Vicepriekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis priekšlikums par Eiropas līmeņa standartizāciju uh, nav pilnīgi jauns. Mēs jau kādu brīdi Eiropas parlamentā esam par to diskutējuši. Un es ceru, ka neskatoties uz Redingas kundzes iebildumiem, mēs beigās varēsim pateikt, ka Eiropas parlaments grib sasaistīt šo priekšlikumu ar Barņēkunga piedāvāto iekšējā tirgus aktu. Uh, Kolēģi, es arī paskaidrošu, kādēļ mēs varētu uzteikt komikundzes paveikto darbu. Pirmām kārtām mēs varējām sasniegt to, ka mūsu uh, iepriekšējās prasības, uh, proti ieviest uh, regulas, nevis direktīvas, kas vēl ir jāizteno, ka šī prasība tiks eh, patiešām realizēta. Otrām kārtām, eh, tad, ja eh, notiek trialogs, ir jāparūpējas, lai Eiropas parlaments būtu spēcīgāks šajā cīņā. Pagātnē bieži vien ir bijis tā, ka tikai padome, kā institūcija varēja šādu standartizāciju apstādināt, bet saskaņā ar jauno priekšlikumu eh, Eiropas parlamentam arī būs iespējas izstrādāt priekšlikums par standartizāciju eh, kā rezolūciju eh, un apstādināt vairākus priekšlikumus, ja tiek runāts, piemēram, par dažādiem būvniecības plāniem, kur ir konstatētas, konstatēti pārkāpumi. Un eh, mēs jau esam redzējuši, ka dažas dalība valsts šādu eh, procedūru ir kritizējušas šis regulas priekšlikums ir domāts, lai ņemtu vērā uh, ekonomiskās intereses Eiropā. Standartizētām normām, protams, ir jābūt sasaistītām ar tirgus vajadzībām, mums ir labāk jāiesaista visi interesanti un jāparūpējas arī Eh, par turpmāko darbu ir jāievieš eh, brīdinājuma sistēma, kas garantētu to, ka normas patiešām tiek ievērotas un norisinās kontrole, jāprūpēs, lai šī standartizācija arī tiktu pieņemta sabiedrībā kā tādā. Protams, arī iestādēm būs jāveic standartizācijas procedūra un es domāju, ka uh, ņemot vērā politisko grupu intereses, visas politiskās grupas var būt vienas prātis, ka visā, visiem uzņēmumiem ir jābūt piekļuvēji šiem standartizācijas reģistriem. Diemžēl pagātnē tas tā nevienmēr bija. Dargie kolēģi, dārgās kolēģis, protams, jāsaka, ka šis ir tikai viens pasākums no 12 sviras pasākumiem, kas minēti vienotā tirgus aktā. Mēs nedrīkstam radīt iespaidu, ka mēs uh, esam Eh, šeit eh, izveidojuši tādu pamatīgu stūrakmeni vai kādu pīlāru. Nē, tas ir tikai viens mazs ķieģelīts šajā kopējā arhitektūrā, un visi pasākumi, kas ir veltīti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, cerams, eh, vainagosies ar kolēģi atbalstu. Paldies! Grazie per il gruppo S. Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā izteiksies Šaldemūzes kundze. Trīs minūtes, lūdzu. Når jeg øh, har fortalt øh, vælgerne i Danmark om arbejde... Priekšsēdētāji, paldies! Es uh, esmu tikusies ar saviem vēlētājiem un mēģināju arī viņiem pastāstīt, ko tad īsti nozīmē standartizācija. Bet īstenībā tas nebija tik vienkārši darbs. Protams, ir jāsaka, ka standartizācija ir nozīmīgs uh, stūrakmens, lai sadarbība būtu vienkāršāka arī starp uzņēmumiem. Eh, mēs te runājam, piemēram, par eh, dažādu tehnoloģiju izmantošanu, par eh, datoriem un kāda zibatmiņa ir izmantojama, kuram datoram, kādas lampiņas, piemēram, var ieskrūvēt konkrētās patronās un kāds kontakts ir jāsprauž konkrētā kontaktlīgzdā. Uh, Protams, tas uh, var attiekties arī uz um, rotaļlietām, uz pārtiks produktiem, un tas ir saistīts uh, visciešākajā mērā arī ar vidi. Uh, Un ir ļoti labi, ka beidzot eh, tiek izstrādāti konkrēti priekšlikumi šajā eh, kontekstā. Un, ehm, protams, eh, mēs nedrīkstam apstāties pie sasniegtā. Mums ir jāpārbauda jau esošie standarti. Mēs vēlamies, lai dzīve būtu vienkāršāk visiem, gan uzņēmējiem, gan patērētājiem un vienotajā tirgu kopumā. Eh, tas viss ir atrodams šajā priekšlikumā un eh, patiešām referentes eh, piedāvājums man šķiet veiksmīgs. Ir labi, ka tiek pieprasīts arī vairāk caurskatāmības politiskajos likumos. Uh, Mums ir jāsaprot, kāds mandāts ir piešķirts tieši parlamentam. Protams, ir jāparūpējas par plašāku interesantu iesaisti standartizācijas procesā. Tas bija ļoti būtiski tieši sociāldemokrātu politiskajai grupai, kuru pārstāvu es. Ir e, jāgarantē, lai arī NVO un citas grupas varētu piedalīties procesā kopumā un arī e, ieguldīt tajā savu artavu. Protams, ir jāstrādā atklāti, un eh, jāizmanto savs politiskais mandāts pēc iespējas veiksmīgāk, eh, arī uzlabojot pakalpojumu sektoru darbību. Tie ir ļoti būtiski principi. Mēs runājam par eh, sociālo drošību, par veselības aprūpi. Visi šie pakalpojumi ir jāsaglabā pietiekam labā līmenī. Pateicoties sociāla demokrātu grozījumiem, mēs vēlamies piešķirt arī vairāk pilnvaru dalību valstīm. Bet jebkurā gadījumā, ja likumdošanas akcija tiks pieņemts, tad ieguvēji būs visi, gan darba ņēmēji, gan darba devēji, uzņēmēji, un standartizācija kļūs labāka, vienkāršāka, un, protams, norisināsies arī naskāk. Gribēju pateikties mūsu referentei un gribēju pateikt, ka mūsu darba ņēmējiem, patērētājiem un uzņēmējiem dzīve kļūs vieglāk. Paldies! adesso dovrei dare la parola Paldies! Un tagad gribētu aicināt izteikties ALDE politiskās grupas pārstāvi Manderskungu, bet diemžēl viņa nav zālē. Tādēļ aicināšu izteikties Haidu Rūli zaļo politiskās grupas vārdā trīs minūtes. In... Priekšsēdētājs kundze, es izteikšos lakoniski un runāšu par pašu būtiskāko. Uh, Standarti, protams, ir ārkārtīgi svarīgs interesā, in, instruments, un pateicoties tam var izveidot tādu vieni, vienotu tehnisko bāzi Eiropas vienotajā tirgu, un, protams, tas palīdzēs arī ātrāk ieviest inovācijas. Eiropas eh, standarti, Eiropas metodas ir pierādījuši savu darbīgumu, un, protams, eh, ekonomiskās krīzes laikos mums ir jāmodernizē mūsu rīcībā esošie instrumenti, neapgrūtinot uzņēmēju darbību. Eh, mazo un vidu vidējo uzņēmumu dzīve tagad būs vienkāršāka, un es domāju, ka līdz ar to arī standarti tiks pieņemti labprātīgāk. Protams, ir jārunā arī par tādu struktūru izveidi, kas noteiks brīvprātīgu sadarbību, un jāparūpējas arī par uh, veiksmīgāku procedūras izmaksu sekšanu. Eh, vides organizācijas un arotbiedrības eh, noteikti eh, būtu varbūt vēlējušās tādu vēl draudzīgāku likumdošanu, bet katrā ziņā radītais kompromiss ir pietiekami veiksmīgs. Mums ir jāparūpējas arī par IKT jomu, kur ir nepieciešama standartizācija un jāsaprot, ka pakalpojumu jomā nevajadzētu ierobežot tās augstās brīvās profesijas un radošumu normas, jeb standarti, protams, eh, nozīmē arī izmaksas, un ja eh, mēs runājam par roku darbu, tad standarti šo cilvēku dzīvi varbūt varētu pat apgrūtināt, nevis panākt pretēju, un tādēļ ir jāparūpējas par konsultācijām, lai atrastu katram vispiemērotākos standartus, un tāpat ir jānošķir standartizācija no likumdošanas. Parlaments izteicās pietiekami skaidri, mēs negribam likumdošanu pašmērķa vārdā. Galu galā esam izveidojuši labu kompromisu un mūsu grupa rītdien balsos par. Paldies! Grazie per il gruppo. Paldies, Rūlas kundzei. Un tagad aicināšu izteikties. Košušņik kungs, viens minūtes, viena minūte, EKR grupa. Globalizační balíček přes... Paldies. Východisko, jak uspět v globální konkurenci Mēs uh, Uh, ir piedāvāts uh, jauns likumdošanas projekts, uh, kas uzlabo standartizāciju visā Eiropā. Es gribēju pateikties uh, referentei, kas uh, ir paveikusi patiešām nozīmīgu darbu. Jāsaprot, ka standarti uh, šobrīd uh, rodas ļoti ātri, un tādēļ vajadzētu parūpēties par labāku to integrāciju tirgū. Mums arī ir jāspēj paredzēt jauno standartu veidošanu, tas noteikti nāks par labu mūsu uzņēmējiem. Tehniskā specifikācija IKT jomā noteikti arī ir ļoti būtisks princips. Es uzskatu, ka piedāvātais instruments noteikti nāks par labu arī šai jomai, proti IKT. Standartizācijas sistēmai vajadzētu būt uh, nozīmīgam uh, trumpim, lai varētu uzlabot arī vienotā tirgus darbību. Es uzskatu, ka referentei izdevās ziņojumā iestrādāt visas būtiskākās nianses un domāju, ka tas uh, nāks par labu standartizācijas sistēmai kopumā. Paldies! Grazie! Paldies! Paškas kungs, viena minūte lūdzu. FD grupa. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, Es augstu vērtēju komisijas vēlmi uzlabot uzņēmēju darbību, kā tas ir paziņots regulas priekšlikumā. Uzskatu, ka tas būtu darāms, modernizējot standartizācijas principus. Gribu norādīt, ka patreizējā sistēma strādā labi, tādēļ mums ļoti, vērtīgi, ļoti vērīgi jāizvērtē jebkādu izmaiņu ietekme. Šajā regulā, diemžēl, netiek nekas runāts par starptautiskiem standartizācijas principiem un par nacionālo pārstāvību. Bez tam man pietrūkst arī tas, ka te būtu pieminēti standartizācijas procedūras pārtraukumi vajadzības gadījumos. Ir daudzi regulas punkti, kas ir visnotaļ vispārīgi formulēti, un tādēļ tos varētu brīvi interpretēt. Es domāju, ka būtu jāņem vērā ITRE komitejas piedāvātie grozījumi un starptautiskās tirzniecības komitejas piedāvātie grozījumi, kas uzlabotu komisijas priekšlikumu. Paldies par uzmanību. Paldies Paškas kungam, un tagad runātājs teiksies paši savā vārdā. Regina Bastos, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisārs kundze. Iesākumā gribu sveikt Lauru Komi, kas ir lieliski pastrādājusi referents amatā. Šī tēma ir ļoti svarīga Eiropas nākotnē. Šobrīd pasauli un sabiedrība mainās ļoti strauji. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas varētu integrēt efektīvus un modernus standartus mūsu dzīves jomās. Ir nepieciešams garantēt normālu iekšējā tirgus darbību, uzlabot patērētāju dzīves kvalitāti un pie, aizsargāt apkārtējo vidi. Visi šie mērķi ir ļoti būtiski. Tikpat būtiski arī sociālā iekļautība, tehniskais progress, sadarbības starp dažādām, dažādiem tīkliem un sistēmām, it īpaši tajās jomās, kur tiek izmantots informācija un komunikācija tehnoloģijas kā jau šeit vairāk runātāji teica, jauna stratēģija iekšējam tirgum nav iedomājama bez jaunas un modernas standartizācijas. Tā modernizēs iekšējo tirgu. Mums ir jāpārskat standartizācijas process tā, lai gūtu labumus no patreizējās sistēmas un atrast arī pareizo līdzsvaru starp dažādiem līmeņiem - Eiropas un dalību valstu līmeņa standartizāciju. Tas, par ko mēs šodien runājam, tieši attiecas uz šiem mērķiem. Manuprāt, referenti ļoti pareizi definē mūsu izaicinājumus. Nav vajadzīga fragmentācija, jo tā palielina transakciju izmaksas un arī dažādas citas izmaksas. MVU ir vairāk jāiesaist standartizācijas procesā dalību valstu līmenī un jāļauj viņiem vieglāk piekļūt dažādiem standartiem. Tāpat arī ir jāstiprina dažādu citu interesēto pušu iesaist standartu izstrādē. Patērētā organizācijas, vidas organizācijas, strādājušā organizācijas ir jāiesaist šajos procesos. Tāpat arī cilvēki ar īpašām vajadzībām un viņu organizācijas. Viņu visu dalība ir ļoti svarīga Eiropas standarta izstrādē, tikai tad tie atbildīs sabiedrības interesēm. Šis ziņojums palīdzēs atkal turpināt Eiropas projektus no inovācijai un konkurēt spējas veicināšanai visiem Eiropas uzņēmumiem. Paldies Bastos skundzei! Un tagad aicināšu izteikties Gebhards kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienītās dāmas, godātie kungi, lai atgrieztos pie uh, Kristels Šaldemozes kundzes piemēra. Iedomājieties, ja būtu e, šī zibatmiņa un e, katram datoram būtu savādāka kontaktlīgzde, kurā šo zibatmiņu ievietot, e, un tad vajadzētu adapterus un dažādas citas ierīces, lai varētu to nolasīt atsevišķos datoros. Un tas, protams, mūsu pilsoņu dzīvi eh, neiedomājami apgrūtinātu. Gribēju pateikt, ka Eiropas parlaments eh, panāca to, ka Eiropas komisijas teksts eh, tapa daudz labāks, un tādēļ gribēju pateikties visiem iesaistītajiem, gan referentei, gan arī ēnu referentei, kas paveic patiešām izcilu darbu. Bet, ja mēs uh, runājam par ziņojumu kopumā, es gribēju pateikt, ka mums eh, sevišķi tūbi tieši divi jautājumi. Pirmām kārtām atbalsts MVU. Uh, Mēs gribējām parūpēties, lai standartizācija un dažādas normas netiktu veidotas tieši lielos uzņēmumos, lai varētu parūpēties arī par mazākiem uzņēmumiem. Un bieži vien pastāv visai reāls risks, ka lielie uzņēmumi jau pietiekami labi ar visu tiek galā un mazie tiek atstāti novārtā, jo bieži vien arī izmaksas ir pārāk augstas. Tādēļ mums ir jāparūpējas par finansējumu piešķiršanu. Uh, otrs jautājums, kas mums bija ārkārtīgi svarīgs, runājot tieši par pakalpojumu sektoru. Eh, no tā mēs gribējām no aptvēruma izņemt eh, vispārīgas nozīmes pakalpojums un tās augtās brīvās profesijas, jo standartizācija tieši šajā jomā var būt ļoti bīstama. Mēs runājam par radošumu, par elastīgumu un uh, pārliecīga standartizācija šai jomai noteikti nāk par sliktu. Domāju, ka mēs uh, varējām vienoties par pietiekam labu kompromisu, un mūsu politiskā grupa varēs par to balsot. Bet, protams, tas nebija tik vienkārši. Tas prasīja daudz darbu, un es ceru, ka nākotnē tas būs nedaudz vieglāk. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, un tagad aicināšu izteikties. Ildiko Galpeč, divas minūtes. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, Először is gratulálni szeretnék a... Paldies priekšsādātais kundze, komisārs kundze. Sākumā gribēju uzteikt referente, viņa patiešām ir veikusi izcilu darbu un um, tas bija uh, arī pietiekami ilgstoši, bet nestoties uz visu, viņa to paveica ar labiem panākumiem. Jāsaka, standartizācijas process ir svarīgs, tas ir jāpātrina, bet, protams, um, nevajag to darīt pašmērķu vārdā, uh, lai uh, neciestu kvalitāte. Es uzskatu, ka ir jāuzlabo eh, standartizācijas procedūra un eh, standartizācijas iestādēm ir jāsadarbojas, eh, ir jābūt caurskatāmībai Un, manuprāt, komisija eh, noteikti lietas labā var darīt ļoti daudz, piemēram, eh, pātrinot sākumu procesu un beigu noslēgumu procedūru, tad, kad jau tiek eh, parakstīti līgumi, kad tiek certificēti dažādi pakalpojumu veidi. Uh, Es varu piekrist mūsu referentei, ir e, jāatgriežas jau pie esošajiem standartizācijas procesiem, tiem ir jākalpo par fundamentu turpmākajā darbā. Un ja runājam par uh, standartizāciju, nevajag runāt visu laiku tikai par cenām. Es biju patiešām gandarīta, ka dalību valstu iestādes ir iesaistītas darbā, līdz ar to ir iespējams uh, samazināt radušās izmaksas un piedāvāt uh, tādu labāku standartizācijas paketi, kas būs arī izdevīgāka. Darbā ir jāiesaista arī MVU un visi citi ieinteresētie. gribēju teikt, ka uh, bieži vien MVU nebija gatavi maksāt par standartizācijas procesu un uzskatu, ka līdz šim mazie un vidēji uzņēmumi ir bijuši visai pasīvi. Mums vajadzētu atrast tādu metodiku, lai varētu motivēt MVU iesaistīties uh, standartizācijas procesā aktīvāk un ceru, ka uh, mūsu uh, priekšlikums novedīs pie tā, ka Eiropas Savienībā būs uh, vairāk konkurētspējas un uh, mēs varēsim savus preces ražot ilgtspējīgāk. Es noteikti atbalstīšu ziņojumu. Paldies! Grācie! La... Paldies! Un tagad aicināšu izteikties Barbara Vēler. Pusotru minūtu, lūdzu. Ja, liebe Frau Vorsitzende. Dārgā priekšsādātais kundze, dārgie kolēģi, jā, te kaut kur vados iepinās man, brīl, man brīlis, es atvainojos. Es gribēju pateikties referentei un visiem ēnu referentiem par to, ka ir sagatavots šāds priekšlikums, un ļoti daudz jau ir runāts par standartizācijas nepieciešamību. Es gribēju uh, nosaukt tikai divus piemērus, ko mēs uzskatām par pašsaprotamiem, piemēram, universāls mobilo telefonu lādētājs vai nākotnē elektromobilitāte. Bez normām un standartiem tas vispār nebūtu iespējams. Bieži vien sabiedrība gan nezina, kā standarti tiek izstrādāti. Parlamentam ar to nav nekādas saistības. Tās ir nacionālās Eh, institūcijas, piemēram, CEN, CENELEK, kas strādā pie standartu izveidas. Pēdējie 25 gadi bija visai veiksmīgi, bet, protams, tika konstatēta arī vairāk trūkumi. Eh, standarti tika izstrādāti pārāk lēni, tie izmaksāja pārāk dārgi, nebija caurskatāmi un eh, piedalīšanās iespējas daudziem uzņēmumiem bija ierobežotas. Pateicoties priekšlikumam, šos trūkumus eh, cerams izdosies izskaust un mēs varēsim piedāvāt arī izdevīgākas cenas MVU, varēsim iesaistīt ārotbiedrības, patērētāju. Uh, asociācijas un varēsim standartus labāk sasaistīt arī ar Eiropas un internacionālajām iestādēm. Tālāk par standartu pieņemšanu. Protams, uh, mēs vēl atrodamies tādā kā testa posmā, un, piemēram, Vācijas DIN institūts sākumā bija ļoti norūpējies par uh, šo lietu attīstību. Uh, Un, piemēram, eh, esmu arī Hesenē dzirdējusi, ka pateicoties šim kompromisam un eh, IMCO komitejai būs iespējami vairāki uzlabojumi, un viņi noteikti ir apmierināti ar šo priekšlikumu. Paldies! Grazie, ora diamo. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad brīvais mikrofons. Maciku Koviču. Kundze, liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei un visiem deputantiem, kas piedalījās šajā procesā standārtu sistēmas atjaunināšanā. Esmu piedzīvojis, ko nozīmē standartizēt kādu procesu uzņēmumam. Šis process bija ļoti sarežģīts. Līdz ar to eh, mūsu ieguldījums eh, mazajiem vizējiem uzņēmumiem ir, ir ļoti liels. Runājot par IKT, mums ir jādomā par Bill Geitu, kurš pāri pa, par pirms desmit gadiem sacīja, ka meklējot risinājumu, viņš vienmēr domā par to, kā to standartizēt. Un nu tā Microsoft uzņēmums izveidoja savus risinājumus un tos arvien atjaunoja. Tagad runājot par pakalpojumiem. Es domāju, mums ir jāpievērš liela uzmanība pakalpojumiem Eiropas līmenī. Jādomā par tālāku sadarbību ar Indiju, Krieviju un citiem augušiem tirgiem. Paldies! Grācie! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Tikau kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas standarti eh, veicina uzņēmumu eh, konkurētspēju eh, globālā tirgu. Standarti ir svarīgs ieguldījums eh, uzņēmumu konkurētspējā, īpaši maziem vizējiem uzņēmumiem. Standartizācijas process ir svarīgs arī tehnoloģija attīstībā. Standartiem ir jāveicina mazo vidējo uzņēmumu ieguldījums, eh, jaunu ieguldījumu meklēšana. Ir arī jāparedz labāka mazo vidēju uzņēmumu līdzdalība nacionāla līmenī. Un nu, tad, kad izmaksas samazinās un uh, var, valodas barjeras tiek uh, novērstas, tad arī šis process ir labvēlīgāks. Jāsniedz arī valsts tiesības maziem vidiem uzņēmumiem standartizācijas. Uh, Eh, organizācijas tā tiek nodrošināt labāk līdzdarbība. ITRE komiteja domājusi par īpašām cenām, par samazinātām cenām mazajiem uzņēmiem, vidiem uzņēmiem un amatnieku uzņēmumu un mikrouzņēmumu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Konferātī kungam vārds. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es no savas puses īsumā komisāri gribētu sacīt, man šķiet jūs sacījāt referents darbs bija lielisks. Es domāju, ka komitejas ir bagātinājušas un aktualizējušas šo tekstu, jo ja tekstā parādās jaunas, jauni aspekti, piemēram, iesaistīto pušu līdzdalību. Uh, lēmumu pieņemšanas procesā, mazo vidēju uzņēmumu līdzdalību, standardizācijas procesā, sociālās klauzulas iekļaušanu. Šie aspekti ļoti svarīgi, un tie nebija pašsaprotami, ņemot vērā, cik daudz ir iesaistīto pušu. To līdzdalība ir svarīga, jo viņi var uzlabot gala rezultātu kvalitāti. Taču runājot par pakalpojumiem, līdzsvars tas ir pamatvārds Un labi, ka tas šeit atainojas. Taču jāskatās uz jaunu procedūru, kas paredzēs tādu standartizāciju, kas nebūs par slogu pilsoņiem vai uh, nekļūs par konkurences kavētājs ar dažādām ekonomiskām sistēmām. Var sakot, šis darbs ir labs, taču varbūt jādomā jau par tālākiem uh, darba uh, soļiem. Paldies, Hārborg kungam vārds. Uh, Priekšsēdētāji, kundze. Es kā komitejas priekšsēdētājs gribētu uzteikt visus komitejas locekļus, kuri tik šakli strādāja, lai panāktu to, kas manā skatījumā ir lielisks rezultāts. Tas tiešām lieliski uzlabo vienotā tirgu, vienoto tirgu. Un es esmu pārliecināta, ka arī komisēja varētu, komisāri varētu piekrist tam, ka šis ir Eh, pirmais eh, <coughs> eh, tiesība akts, ko mēs tik ātri esam panākuši, par to mēs tad mēs rīt balsosim. Ņemot vērā, cik svarīgs ir šis temats un ka Eiropas Savienībā tūkstošiem cilvēkus interesē šis, šī lieta, jo viņi ir iesaistījušies standardizācijas procesā, ņemot vērā visu koordinātoru pieredzi Eh, mēs sagatavojām, strādājām pie sadarbošana, eh, pie sagatavas procesa kopā ar manu kolēģi Kosašnikungu. 18 mēnešu gaitā mēs vadījām šīs konsultācijas, eh, lai tad varētu nākt klajā ar šo likumdošanas priekšlikumu. Un es domāju, tas tiešām ir sniedz lielu ieguldījumu šī dokumenta kvalitātei. Un es dzirdu, ka arī citi kolēģi šeit šodien uzstājas, un tas ataino to, cik svarīgs ir standardizācijas temats mums visiem. Es ceru, ka rīt viss parlaments labvēlīgi balsos par šo priekšlikumu. Taču jāņem vērā, ka ļoti daudz politisko grupu un deputāti ir iesaistījušies šajā darbā, lai panāktu šo lielisko rezultātu. Tas nozīmē to, ka šis, šis temats ļoti svarīgs. Paldies. Paldies, turpin priekšsādātāji. Manders kungs, vai jūs vēlaties ko sacīt? Prego. Lūdzu. Dank u, voorzitter, en excuses dat ik wat laat paldies. Es atvainojos, ka ierados vēlāk. Man te vajadzēja mm, kādus pāris kilometrus uh, liekus nobraukt, jo bija liela sastrēguma. Nu, īstenībā standartizācija varētu attiecināt arī uz transportu. Es gribēju pateikties komiju kundzei par labo sadarbību, un uh, Harbor kungam ir taisnība. Sadarbība norisinājās patiešām ļoti patīkamā gaisotnē. Es uzskatu, ka ziņojums uh, priekšlikums nāks par labu uh, visai nozarei, arī patērētājiem, protams. Un mēs, kā kā Eiropas Savienība varam pasaulē eh, aprobētos standartus padarīt nedaudz vienkāršākus un vienkāršākus Protams, ja mēs gribam būt pietiekami pārliecinoši ekonomiskais spēks visā pasaulē, mums ir jāprūpēs par vienkāršākiem standartiem. Protams, brīvprātības princips uh, ir eh, arī pierādījis uh, savu veiksmīgumu, un es jau uh, runāju ar Ginter Ferhogenu, kas savu laiku bija komisārs. Uh, ka varētu arī, piemēram, dažādiem citiem tehnoloģiju rīkiem, tādiem kā iPadiem, harmonizēt lādētājus, kā tas notika ar mobiliem telefoniem. Paldies par jūsu pūlēm. Grazie, la parola al. Paldies, turpin priekšsādāt, liekt vārds komisārai Redingai. Madame la commissaire, s'il vous plaît. Euh, es atvainojos, saka komisārs kundzes, es neuzreiz sapratu, ka man jāuzstājas. Izskanēja divi jautājumi. Pēdējo uzdeva Mendes kungs. Ir brīvprātīga vienošanās starp Eiropas Savienību un rūpniecību attiecībā uz izmaksu harmonizāciju. Un tas, protams, būs ļoti svarīgi patērētājiem. Te runa par eh, mobilo tālruņu lādētājiem. Un tad vēl es gribu sacīt, ka regula apstiprina, eh, ka standartizācija ir izmantojama kā pamat instruments eh, harmonizētajos sektoros, ja nozarēs un es varu tikai piekrist Itre komitejas priekšsādātājam Malkomam Hārboram. Šis ir eh, pirmais eh, no 12 pakāpieniem, kas paredz stiprināt vienotās, vienotā tirgus aktu, ko komisija pieņēma 2011. gada aprīlī. Tas nāk par labu patērētājiem, eh, rūpniecībai un plašai sabiedrībai. Uh, Un vēl, kā jau norādīja daudzi deputāti, tā ir revolūcija, nevis revolūcija. Tā tad regula izmanto galvenos pašreiz jau veiksmīgi uh, funkcionējušās sistēmas pamatus, izveidojot visaptvarošu instrumentu, kas, tikai, kas ne tikai veicinās politiku īstenošanu Eiropā, bet arī veicinās Eiropas uzņēmumu konkurētspēju globālā līmenī. Tāpēc Paldies! Es ceru, ka parlaments varēs plaši atbalstīt šo ļoti svarīgo tiesību aktu. Paldies! Grācie, komis... Paldies, bet priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kunze. Tagad vārds atkal referentēja Lārai Komī. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, esmu ļoti priecīgi par šīm debatēm. Mēs Ehm, nācām klajā ar šo regulu ļoti visaptvarošā veidā, norādījums galvenajiem punktiem. Tas nodrošinās iekšējā tirgus Eiropas tirgu, tirgus labāku darbību, konkurētspēju. Standarta sistēma tagad kļūst vienkāršāka un arī uzņēmumu darbība ir vienkāršāka. Es domāju, gal galā tas nāks par labu mūsu patērētājiem. Domāju, mums ir jāsaprot un jānodod šis vēstījums arī kolēģiem, lai tā mēs iestātos par savu darbu. Līdztekus tam Eiropas sistēmai ir jābūt konkurētspējīgākai startautiskā līmenī. Piekrītu Andriesam Švābam, mums nepieciešam, uh, vairāk, nepieciešams vairāk regulējumu, mazāk uh, direktīvu, kā to ierosina Montīkungs un arī komisārs Barņē. Mums ir jāpanāk tāda savienība, kas ir ne tikai ekonomiskas dabas, bet arī politiskas dabas un kas tiešām varētu tik dēvēt par Eiropas savienību. Paldies! E Lielas paldies komiju kundzei, līdz ar to šī jautājuma debatas ir beigušās. Balsosim par to rīt pusdienu laikā. Bet tagad, kolēģi, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir jāizskata Sofijas Okonijas ziņojums par lielopu elektronisko identifikāciju. Tūdaļ pat došu vārdu referentē. Jūs rīcībā četras minūtes, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi!